Tautas pārstāvs ārlietās drošības lietu politika, politikas jautājumais paziņojums tad par stāvokli Jeminā. Jeminā. Došu vēlreiz vārdu komisāram eh, Hāna kungs un tālāk būs diskusija par Jemenu. Vēlreiz paldies priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Es esmu ļoti priecīgs par to, ka es šodien varu izpildīt Magrīnī kundas uzdevumu un uh, iepazīstināt ar situāciju Jemenā, piedalīties šajā diskusijā. Krīze Jemenā, uh, tā liek starptautiskai sabiedrībai pie, pievērst šim jautājumam aizvien lielāku uzmanību. Jemena ir strateģiski uh, nozīmīga vieta un ģeogrāfiski pie um, sarunās jūras, arī uz ceļa, kas savieno vidusjūras reģionu ar Indijas okeānu Eh, šeit ir arī tāds risks, ka varētu krīze eh, pārcelties un ar blakus efektu skārt arī pārējais eh, reģions, kas ir blakus. Tur ir terorista organizācijas, arī Alkaid, kas darbojas Arābijas pus, pussalā, ir notikumi arī Somālijā, un pavisam nesen konstatējām, ka Daesh arī ir e, izmantojis to, ka valsts pārvalde ir ļoti būtisks vākums, un to varētu attiecināt arī uz to daudzām valstīm šajā reģionā. Tāpēc ir nepieciešams arī sadarboties drošības sadarb jautājumos, un e, pretējā gadījumā varētu rasties haoss. 4. jūlijā mēs atzīmējam simto dienu kopš prezidenta Hatī um, izsūtīšanu sākās arī streiki un um, demonstrācijas, lai atbalstītu Huti. E, ir um, komentārā katastrofa. Vairāk kā 3000 jemens iedzīvotāji ir nogalināti, 14 tūkstoši ir ievainoti, 21 miljonus vai 8%. 21 e, tūkstots ir tādā stāvoklī, ka nepieciešams sniegt humanitāro palīdzību. Tagad ir vairāk e, cilvēku Jemenākam nepieciešama šāda palīdzība nekā visā Sahels e, reģionā. Un Eiropas e, pozīcija ir skaidri noteikti padomu secinājumos no aprīļa. Un pavisam nesen mēs uh, arī mm, paziņojumā, ko parakstījis priekšsēdētā vietniece, un, e, ir teikts, ka ir nepieciešams e, iekļaut politisko procesu vad, ANO vadībā, ir jāuzsāk konstruktīvs dialogs, un tādā veidā varētu iziet ārā no krīzes. Un ir grupa, kas ir eh, veciem iepriekšējiem prezidentam Salēji uzticīga, un na, situācijas turpināšanās, kāda tā ir, ziņā, saskaņā ar ANO deklarāciju nav pieņemama. Un eh, ANO drošības padomes rezolūcija numur 2216 norāda uz to, ka krīzē jāmeklē ilgspējīgs risinājums ir jāapkaro teroristu grupas un arī jācīnās pret stabilitātes trūkumu reģionā. Jebkurā ilgtermiņa risinājumā jāņem vērā arī ilgtermiņa cēloņi šādai nestabilitātei. Šeit ir ir struktūras, kas ir sociāli, ekonomiski, vēsturiski izveidojušās, un tās ir lielā mērā arī šo notikumu cēlons. Šeiks Ahmets ir cenšas virzīt savas idejas. Sarunas Ženēvā jūnijā varētu būt pirmais solis, kas ļaut atgriezties pie iekļaujoša politiskā procesa. Mēs mm, redzam arī pieeja, ko izziņo īpašais pārstāvs. Vispirms ir jānosaka nosacījumi, lai, lai veiktu nemierus, tālāk pamiers, tālāk monitorings, sākot no lielajām pilsētām tad plašāk, lai novērotu karojošo pušu kustību. E, mēs uzskatām, ka ir kritiski svarīgi visiem iesaistītajiem saprast, ka ir nepieciešams atrast ceļu uz mieru saskaņā ar, ar to, kas ir rakstīts ANO rezolūcijā no numur 2216. Mūsu vēstījums visām pusēm pilnīgi skaidrs jāiesaista ANO, dialogs un viss ir jādara saprātīgi un apzinīgi. Visu pušu intereses ir jāņem vērā, meklējot plašu politisku risinājumu, kuriem ir deputāti, humanitārā ietekme, bombardēšanu, izraisītās sēkas, arī pamatpakalpojumu nesniegšana, arī Pilsoniskās sabiedrības eh, civiliedzīvotāju eh, ciešanas, jo īpaši bērnu ciešanas ir sasniegušas eh, ļoti liels apmērs, un šobrīd tas vēl vairāk pasliktina ļoti slikto komentāro situāciju. Civilās sabiedrības kā mērķu izmantošana nav, nav pieņemama, arī slimnīcu bombardēšana nav pieņemama. Šajā svārtīgajā vidē ļoti svarīgi nodrošināt humanās palīdzības nodošanu Jemens iedzīvotājiem Eiropas Savienība ir atbalstījusi ANO centienus uh, nodrošināt uh, ilgstošu pamieru. Uh, tāda pauze, ja tāda būs, tā ļautu arī nodrošināt humanās palīdzības nodošanu, ieskaitot degvielu, pārtiku un pamatpreces saskaņā ar objektīviem neutralitātes un principiem saskaņā ar neatkarīgu mm, sadali. Šeit eh, ir jānodrošina arī transporta iespējas, ir jāveic visi pasākumi, eh, lai varētu īstenot visā pilnībā. Eh, ANO drošības padomas rezolūcija 2216. ANO inspekciju mehānisms ir jānodrošina, lai pēc iespējas ātrāk varētu nodrošināt attiecīgo kuģu kustību Jemens virzienā, un mēs arī aicinām visas puses uh, nodrošināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un starptautiskās cilvēktiesības, jo īpaši aizsargājot civiliedzīvotājs. Visiem ir jāturs no e, tiešiem uzbrukumiem civilai infrastruktūrai, nedrīkstētu uzbrukt medicīnas iestādēm un e, nedrīkstētu izmantot civilēks militāriem nolūkiem. Un arī ļoti svarīgi lai visas puses nodrošinātu medicīniskā personāla un atbalsta sniedzēju um, mierīgu darbu, lai varētu nodrošināt arī konvoju mierīgu transportēšanu līdz iedzīvotāju apmetnēm, kur šī palīdzība ir vajadzīga. ANO humanitārās palīdzības birojas ECO ir jau mobilizējuši 5 miljonu eiro humanās palīdzības formā, lai sniegtu šo palīdzību Jemenai. Mēs arī iesaistamies diplomātiskos pūliņos, lai nodrošinātu netraucētu piekļuvi, kas būtu sniedzama humanās palīdzības sniedzējiem, lai šie darbinieki varētu sniegt vitāli nepieciešamu atbalstu. Vēl ir nepieciešams daudz, kas bet e, nav iespējams sniegt palīdzību, ja nav atvērti komerc kuģošanas ceļi, kas nodrošina 80% vajadzīgo preču e, piegādi, bet eh, kara darbība traucē šo preču piegādi un humanās palīdzības sniegšanu. Bet gal galā risinājumam jābūt ir politiskam, vajadzētu novērst polarizāciju un jācenšas neiesaistīties eh, sektor, sektor strīdos. Un ANO atbalstīs ANO, iesaistot arī attiecīgās puses ar nolūku ātri nodrošināt mieru šajā reģionā. Lielas paldies par uzmanību un es ar cīvi gaidīšu tālākas debatas. Grazie, komisārio. E adesso iniciamo. Paldies, komisāra kungs. Tagad mēs turpināsim debates. Vēlos sveikt arī visus Eiropas parlamenta apmeklētājus, kas sako līdzi diskusijām. Sāksim ar politisko grupu pārstāvjiem. Alield Marija kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētā kungs. Jemena, protams, ir tāds attiecības saspīlējums vērojams tuvu austrumu reģionām un Persijas tuvums Persijas līcim to tikai uzsver. Situācija Jemenā ietekmē situāciju tuvajos austrumos un uh, reģionā pie Ādenas uh, līča. Jemenā veidojas ar tāda uh, specifiska ekonomiskā drošības un uh, kultūras uh, situācija. Uh, Mēs daudz tiešām nezinām par to, kas notiek šajā samērā tālajā, izolētajā valstī. Saudārābija, kā arī Bahreina, Eģipte, Jordānija, Katara, Sudana un Arābu Emirāti ar rietumu valstu kopienu pirmo reizi īsteno kopīgo militāro operāciju, lai pretotos eh, Hutin, Hadaš, eh, eh, Milēčiem. Un um, pagaidām jāatzīst, ka Jemenas situācija no tās daudz kas ir atkarīgs visā reģionā un arī pret terorismu. Cīņa uh, koncentrējas um, Jemenā. Tātad, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu stabilitāti Jemenā? Ar izolētām iniciatīvām nepietiek. Mums um, vajadzētu rīkoties um, aktīvāk, atbalstīt uh, cietušos. Uh, atbalstīt ārmijas eh, spēkus un eh, varbūt izmantot eh, situāciju, lai palīdzētu sievietēm šajā valstī, par kurām maz runā, bet kuru status tiešām nu, nav apskaužams. Paldies jums, Hauvita kungs, sociālistu demokrātu grupa. Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti pareizi, ka šīs diskusijas ietvaros mēs uh, visu pirms aplūkojam ļoti katastrofālo humanitāro situāciju Jemenā. 80% uh, no visiem Jemenas iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība, lai šā uh, ano 11,5 miljonu cilvēku cieši no pārtiks nedrošuma un um, tagad ap diviem miljoniem cieši badu. Tad, tad uh, valstī praktiski ir bada risks, uh, gandrīz ļoti daudziem bērniem uh, nav piekļuves izglītībai un katrs trešais kļūst par bērnu karavīru. Mūsu grupa nosoda vardarbību visās formās, arī Huti un Adašu uh, grupu īstenoto vardarbību. Uh, notiekošie bombardējumi jāaptur. Mums uh, tagad šai valstī atkāpies prezidents, un uh, tas liet atgādina uh, prezidenta Janukoviča atkāpšanos Ukrainā, un jūs jau redzējāt, uh, kas notika pēc tam. Saskaņā ar 51. pantu um, mūsu rezolūcijā mēs varam rīkoties tādu uzbrukumu gadījumā, un tas leģitimizē mūsu rīcību. Uh, un mēs nevēlamies pieļaut arī reliģisko fanātismu šajā valstī, jo tas arī norisinās ar vārdarbību. Mūsu rezolūcija pagaidām koncentrējas uz īstermiņa mērķiem, palīdzēt civilajiem iedzīvotājiem apturēt vārdarbību, rast politisko risinājumu un arī izbeigt badu un ciešanas, tātad uzlabot humanitāro situāciju. Paldies, EKR er grupas vada Tanoka kungs. Jemena ir uh, arabu pavasara uh, ļoti slikts uh, piemērs pēc 2011. gada sacēlušanās. Irāna atbalsta Hutu situāciju, Saudarābija atbalstīja prezidentu, kas ir atkāpies un tagad ir Elrijādā. Uh, Un, um, iepriekšējais uh, prezidents Salvēkungs uh, mēģinājis uh, glābt situāciju, bet tagad uh, situācija ir vienkārši katastrofāla. Uh, miljoniem cilvēku mirst no bombardējumiem, leģitīmi ievēlēta valdība nevar rīkoties, nacionālie likumi ne, un starptautiskie likumi netiek ievēroti, Alkaida no Arābu uh, pussalas um, īsteno savu darbību un uh, mēģina nodrošināt atbalstu šai valstī, un es aicinu darīt visu no mūsu puses, lai izbeigtu uh, kara darbību šai valstī. Paldies! Tānak, kungs, jautājums jums. Vai jūs pieņemsiet zilā skatīts jautājumu? Lūdzu. Paldies, Tāna kungs, par to, ka pieņemāt zilo karti. Neraugoties, ka mums ir politiskās domstarpības, vai piekritīsiet, eh, ka Somālijas valsts atzīšana un eh, būtu jāveic arī otrā pusē šim adens līcim. Uh, Un eh, vai mēs varētu redzēt arī Somālijas, varam uzteikt arī Somālijas vilciens, kas palīdz Jemens bēgļiem? Jā, paldies, Kārver kungs. Es tiešām domāju, ka Somalilenda ir pelnījusi šo atzīšanu. Eh, tā ir demokrātiska valsts, ir likumvaru tur, un tur ir arī stabila politika cīņa pret eh, pirātismu, pret islāmismu. Tā tad, un tas ir kādreiz bijis arī Britu protektorāts šī Somalilenda un, un saskaņā ar tradīcijām ANO hartu tiešām pilnīgi šī valsts ir, ka viņu atzīst, bet šī debata nav par Somalilendu, lai gan man patīk šī e, tematika. Šodien mēs runājam par to, kas notiek Jemenā, un ir bijusi humanitārā krīze un arī katastrofa, kā es teicu savā runā, ļoti daudzi bēgļi e, tiešām ir bēguši pāri Adenes līcim uz Somalilendu. Un, Un es zinu, ka šīs valsts arī iestādes attiecīgi arī cenšos beigas uzņemt. Paldies viņiem par to. Paldies. Tālāk eh, Šēks kundze, divas ap minūtes. No Aldas grupas. Lielas paldies priekšsēdētājiem, komisārkungs, kolēģi. Eh, Jemenas iedzīvotāji cieš, eh, jo viņa valstī nav demokrātijas. Rezultātā ir vardarbība, vardarbības turpinās jau gadu desmitiem tūkstošiem ir nokalnāti, daudz ir ievainoti, un eh, jo īpaši pēdējā vardarbības incidentā, kas sākās šī gada pavasarī. Uh, ir ziņojumi, ka Saudi vadīta, um, tātad, ka viņi izmanto ķekarbumbas un to vajadzētu pētīt, tas būtu jādara ANO. Te arī ar attiecīgām sekām neatkarīgi izmeklēšana ir jāveic un arī jāizskata citi noziegumi, kas ir pastrādāti un jāvērtē, vai tie noziegumi pret cilvēks. E, Jemens iedzīvotāji grib um, taisnību, tāpēc ir nepieciešams pārtraukt vardarbību, lai apturētu konfliktu. Ir jāciena cilvēku dzīve un cilvēku ciešanas būtu jāizbeidz, tāpēc mēs e, aicinam visas puses, kas ir iesaistījušās šajā konfliktā, lai tās puses izbeidz savu vardarbīgo darbību. Kamēr cilvēki cieš, Al-Qaida, Islāma valsts un citas teroristu organizācijas gūst labumu no šīs situācijas, vairojot savu spēku un izmantojot haotisko situāciju un attiecīgi arī ir apdraudēta humanās palīdzības sniegšana, kas ir nepieciešama, e, rodas krīze un hausu, un mēs redzam, ka e, tas viss e, kā infekcija izplatās aizvien plašām teroristi, sāk vervēt arī bērnus, izmanto bērnus kā kareivģus, un tas ir pilnīgi nepieņemam. Mums ir jāstrādā. Ja un jādara viss, lai notiek dialogs, lai situācija tiek atrisināta, lai tiek sameklēts politisks risinājums, un ir arī jāiesaista konstruktīvāk arī reģionālie dalībnieki, par to jau kolēģi teica. Daudz valsts ir iesaistīšanās Jemens situācijā, vardarbība paplašinās, un ANO ir arī kritiski jāizvērtē savas partnerattiecības ar atsevišķām tuvu austrumu valstīm sakarā šo konfliktu un tā eskalāciju. Es eh, uzskatu, ka eh, ir valstis, kuras būtu jāaptur, tās uzkurina šo naidu, un mums ir jāatbalsta ANO centieni, kur mērķis ir dialogs un arī miermīlīga šī konflikta risināšana. Un arī Eiropas Savienībai pašai ir jāuzņemas līdervadība un jā, jādara viss, lai ANO savus plāns realizētu. Paldies! Tālāk. Goja grupas vārdā runās uh, vienu minūti. Nākamais runātājs. Paldies. Eh, šobrīd konflikts izraisa eh, ļoti eh, liels ciešanas, un um, mēs esam nobežījušies par situāciju haos, kas ir saistīts ar situāciju līča valstīs, ir atsevišķu valstu intervences, bet mēs neko nedaram, mēs sēžam un noraugamies, kā ir dažādas koalīcijas, kā uzdarbojas Saudārābija, kad not, kā notiek uh, bombardēšana, tiek izmantoti aizliegti ieroču veidi, un tas viss ļoti negatīvi ietekmē cilvēdzīvotāju stāvokli. Šeit nav iespējams risinājums bet mums ir jārīkos. Mēs negribam, lai būtu šī kuģa blokāde, mēs gribam, lai ieroču piegādes tiktu pārtraukts un gribam darīt visu, lai Eiropas Savienības rīcības kodeks ieroču eksporta ziņā tiek ievērots attiecīgais valstīties. Paldies! Paldies priekšsēdētāji. Komisārkungs, es eh, tiešām, saka, Smitika kungs, mm, mēs nedrīkst tam šo konfliktu aizmirst, Jemens, atstāt Jemenu nu, nu, vārtā, jo, kā jau tele, kolēģi teica, ja mēs ne, nedarīsim neko, tad būs dažās organizācijas, kas izmanto šo situāciju. Nu, jārīkojas ir īstermiņā, jādara visu, lai humanitārās valdības eh, kravas un eh, tiek eh, mierīgi transportēts. Un nekādā gadījumā nedrīkst apturēt humanās palīdzības sniegšanu, un mums ir jāizskata arī Saudi Dārābijas uh, E, koalīciju. E, daudz mūsu valstu valdības, ieskaidot apvienoto karalisti, e, palīdz šai valstī dažādā veidā, un mums jārunā par to, cik legāli ir šāda rīcība. Jādara viss, lai, lai tas ir mūsu uzmanības lokā. Mēs nevaram mierīgi noskrīties, kā tas viss notiek, un cilvēks cieši. Uh, Paldies uh, Smits kungam, un tagad EFTD grupas vārdā Karverkungam dod vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs ar delegāciju no Dienvidu kustībām rīkojām pasākumu Briselē un e, runājām par, e, par Jemens jautājumu un tās robežām pirms 90. gadiem. Kāds e, no dalībniekiem pastāstīja par to, kāda ir situācija uz vietas un kāda ir politika Jemenā. Fakts, pastāstīja faktus, ka ka palīdzi nesaņem tie, kam tā visvairāk ir vajadzīga. Viņš arī runāja par to, kā Jemens infrastruktūra tiek uh, iznīcināta. Šis jautājums ir jārisina visā pasaulē, mums ir jāizvēlas pieeja, lai varētu panākt ticamu pamieru. Man kolēģi jau runāja par šiem jautājumiem, es domāju, ka tā ir prioritāte. Mēs saprotam, ka ir steidzam jāmeklē šie jā, risinājumi un jāskatās, ka dažkārt var būt tā, ka ir delegāti, kuri nemaz nepā, patiesībā nemaz nav dalībnieki tajā grupā, ko it kā sakās pārstāvam. <clears throat> Tagad vairāk nekā jebkad eh, cilvēkiem ir eh, jāmēģina panākt, lai plēs starp sunītiem un šītiem eh, samazinātos. Un starptautiskā sabiedrībai būtu jāpadomā par to, vai Jemenā ir iespējams ilgtspējīgs risinājums. Es domāju, ka pārdomu vērta ir Jemenas sadalīšana un lai būtu tādas robežas, kādas bija agrāk, jo mēs jau reiz tādu kļūdu līdzīgi esam pieļāvuši. Paldies, un tagad atsevišķi runātāji vispirms dodu vārdu pospišilu kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti rūpīgi sekoju debatēm un komisāra runai. Esmu priecīgs, ka man ir iespēja šodien izteikties. Uh, Mēs runājam par situāciju Sīrijā un Irākā, Īslām valstī, bet eh, dažkārt mēs aizmirstam Jemenu, bet situācija Jemenā šķiet ir eh, tāda pati kā Sīrijā. Šī ir eh, strateģiski ļoti nozīmīga valsts, un ja konflikts turpināsies šādā garā, tad šī valsts varētu kļūt par iemesls starptautiskai konfrontācijām un sunītiem. Es domāju, ka mums ir jāmēģina nomierināt šo situāciju un jāizdara viss, kas ir mūsu spēkos. Es esmu skeptisks par to, vai mums izdosies drīzumā atrisināt šo konfliktu, bet šis, šī konflikta apmēra kaut kā ir jāsamazina, jo tas nāktu par labu mums visiem, jo pilsoņu karš var vēl vairāk dot spēku teroristiskajām organizācijām, kas darbojas Jemenā, un tas savukārt varētu būt ļoti bīstami. Centrālās valdības iznīcināšana Jemenā būtībā tikai dod vairāk varas islāma valstī, tā kā es domāju, ka mums vajadzētu stiprināt politisko dialogu un it īpaši atrisināt humanitāro krīzi, kas tur ir ļoti nopietni jau simtiem tūkstoši cilvēku no tā cieši. Uh, Paldies, Hana kundzei, kungam pusotra minūte. Priekšsēdētāji, simts gadus jau notiek konflikts un drošības situācija Jemenā ir ļoti pasliktinājusies. Man ir ļoti žēl par visām tām dzīvībām, kas ir zaudētas šajā konfliktā. Es esmu nobažījies, ka. Uh, le, ka, ka šeit ir potenciāls eh, izvērst, situācijai izvērsties par ļoti nopietnu reģionālu konfliktu, un tas varētu savukārt skart Eiropas ekonomiskās un eh, citu veidu intereses. Mums ir morālā atbildība palīdzēt Jemenai un tās iedzīvotājiem. Pirmkārt, ir jāizbeidz vardarbība. Ir eh, jāizbeidz, ir, ir, ir jāizbeidz apšaudas, bet Eiropas Savienība var palīdzēt tikai tādā veidā, lai mudinātu kaimiņu valsts, piemēram, Saudārābiju, uzņemties atbildību par Jemens iedzīvotāju labklājību. Sociālie pakalpojumi, valdības bezdarba jautājuma risināšana, tas viss ir ļoti būtiski, ja viens konflikta Eiropas Savienībai būtu jāizmanto savu starptautiskā pieredze, palī, lai palīdzētu izveidot institūcijas un jaunu Jemens valdību, kas efektīvi pārvaldītu visus iedzīvotājus. Paldies! Paldies, Fortīga! Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! komisārkungs. Haoss un konflikts Jemenā iz, ir uh, sit, attīstās, un tas var uh, savukārt pār, tas var savukārt ietekmēt uh, citas kaimiņu valsts, kur līdzīgi konflikti var izcelties. Saudi Arābu vadītā koalīcija un tās pūliņi nav attaisnojuši sevi. Tāpat mēs arī redzam, ka palēninās sarunu process, kuru vada ANO pārstāvis ģemenai. E, Tāpat mēs esam redzējuši informāciju mās mēdījos par sarunām ar Romānu. Mēs ļoti ceram, ka visi šie pūliņi uh, vainagosies panākumiem, tādēļ, ka Jemena ir pilna ar cilvēkiem, kas ļoti cieši, tur valda humanitāra krīze, un uh, mums Eiropas Savienībā ir milzīga loma spēlējama, lai šo konfliktu mazinātu. Es domāju, ka tas ir arī augstās pārstāvziņā uh, organizēt humano palīdzību. Paldies! Un tagad Gomers kundzei viens, vien minūte, lūdzu. Jemena šobrīd atrodas uz, uz robežas, kad var izcelties nekontrolēts uh, konflikts. Uh, diplomātiskā kontekstā Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara, jo pretējā gadījumā cena, ko mēs maksāsim, būs uh, haoss, uh, cilvēku ciešanas un uh, neaprakstāma uh, kultūras mantojuma iznīcināšana, tāpat arī uh, liels problēmas, kas var izplatīties uz kaimiņu valstīm. Mums ir jāraugās, lai tādas kustības kā Islāma valsts un Al-Qaida nevarētu turpināt attīstīties šajā reģionā. Un uh, gal galā viss sloks gulsts uz uh, civila iedzīvotāju pleciem, sievietēm un bērniem. Ir uh, jācīnās arī pret Saudarābijas noteikto jūras blokādi. Augstajai pārstāvēji Mogherini kundzei ir jāpieprasa, lai dalība valsts iz, izpildītu starptautiskās saistības un arī attiecībā uz ieroču piegādu uz valstīm, kas izmanto uh, iedzīvo, izmanto bruņojumu pret iedzīvotājiem, kā to, piemēram, dara Saudārābija. Liels paldies, līdz ar to runātāju sarakstu esam izsmēluši, un tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Ir četri runātāji pieteikušies Balčekungam, pirmajam došu vārdu. Paldies! Iesākumā es gribētu izteikt gandrījumu par to, ka Jemenas kaimiņu valstis un tāpat arī citas tuvējās valsts ir uzņēmušas bēgļus. Mums ir par to jāpriecājas un mums ir jāsaprot, kāds ir kontrasts attieksmē pret bēgļiem un migrantiem, ko mēs dažkārt dzirdam šajā parlamentā un arī no dažām dalību valstīm. Otrakārt, es gribētu teikt, ka uh, krīze ir jāatrisina ar diplomātiskiem paņēmieniem, bet eh, pirmkārt ir eh, jāpanāk pamiers, lai mēs varam eh, piešķirt humāno palīdzību, lai Al-Qaida un kaujinieki un tāpat arī valdošā koalīcija un Saudārābija beigtu karot. Galvenais būtu izveidot jaunus diplomātiskos uh, pasākums, lai veidot jaunu Jemens valdību, kas, kas pārstāvētu visus sociālos slāņus. Paldies! Viena minūte Franculiks kungam. Priekšsēdētāji. Jemen piedzīvo vienu no smagākajām krīzēm pēdējo gadu laikā. Uh, ir eh, milzīgas problēmas, eh, nevienlīdzīga pieeja eh, varai un resursiem. Tas nav konflikts starp abiem islāma ticības spārniem. Šeit attīstās milzīgi riski Āfrikas rag ragā un visā reģionā. Es esmu ļoti norūpējies par to, ka uh, humānā situācija un politiskā situācija Jemenā strauji pasliktinās, jo tas var vairot uh, saspīlējumu reģionā un var izcelties plaša mēroga karš. Saskaņā ar datiem, kas ir mums pieejami, mums ir vairāk vēl nekā jāuztraucas par šo situāciju. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāatbalsta Jemen un Jemens iedzīvotāji un tāpat arī jāmudina uh, atbalstīt sarunas, kas šobrīd notiek. Mums ir konstruktīvi jāiesaistās uh, šajās te procesos, lai panāktu, ka krīze neeskalē, neeskalējas. Ir nepieciešama arī koordinēta humanā palīdzība. ANO ietvaros es domu, es esmu pārliecināts, ka tikai plašs politiskais uh, konsens un sarunas var uh, palīdzēt panākt atjaunot mieru. Uh, un suverenitāti, neatkarību un teritoriālo nedalāmību Jemenā. Paldies! Marijas kungam vienu minūtu lūdzu un paldies priekšsēdētāji. Situācija Jemenā joprojām ir eh, ļoti bīstama un valsts atrodas haosa stāvoklī. Pēdējo pusgadu laikā lasot ziņas, es varu mēs redzam, ka ir uh, šī te jūras spēku blokāda, uzbrukuma no Saudarābijas, ir uh, ANO darbinieki evakuēti drošības apsvērumu dēļ, tāpat ir problēmas arī ticīgiem, tāpat ir uh, bats, cilvēki ir zaudējuši mājokļus un tūkstošiem iedzīvotāji bēg uz kaimiņu valstīm. Tajā pašā laikā Viņi vēlas ierasties Eiropā. Arī mēs Grieķijā esam uzņēmuši migrants un bēgļus no Jemenas. Taču arī džihādisti iegūst no šīs situācijas. Mans jautājums ir, ko Eiropas Savienība dara lietas labāk, kā es teicu vakardien, kādā citā runā ir nepieciešama ciešāka sadarbība starptautiskajām organizācijām, piemēram, EDSO un Eiropas ekonomikas un sadarbības organiz un SAO, bet ir nepieciešams politisks risinājums. Paldies, Jakovčič kungam vārds viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es e, neesmu ieradies šeit, lai e, teiktu runu, bet ja mums ir tikai viena minūte, Alda grupai, tad es gribētu jums lūgt e, dot vārdu Bilbao kundzei. Es dzirdēju, ka jums ir uh, četri runātāji, bet ja ir vairāk, tad varbūt tās lūdzu dodiet vārdu Vilbao kundzei, jo viņa ir lūgus vārdu pirms manis. Priekšsēdētājs, nu, mēs īstenībā nezinām, ka viņa ir lūgus vārdu. Es ļoti labprāt došu jums vārdu, bet es arī jums varētu dot vārdu, var, Jakovičs kungs. Un pēc tam varbūt Bilbao kundz varētu izteikties. Jakovičs kungs. Skaidrs ir tas, ka šobrīd mēs saskaramies ar vēl vienu, prātam, neaptveramu uh, humāno krīzi, tas mums ir jāapzinās, jo situācija, kāda šobrīd ir Jemenā, nebeigsies viens nakts laikā. Kā mēs redzam, ir dažādi um, militāristu uzbrukumi, ir dažādi kaunieku grupējumi, kas um, darbojas Jemenā, ir pilnīgs haoss. Eiropas Savienībai ir vēl viens izaicinājums, proti sniegt humano palīdzību, jo miljoniem cilvēku ies, bojājas bada bērni nespēs izdzīvot, un tāpēc es aicinu Eiropas komisiju ieguldīt visus pūliņus, lai visas konfliktējošās puses sauktu pie sarunu galda. Tas ir vienīgais veids, kā panākt, lai šis konflikts nepieņemtos spēkā un lai tiktu pārvarēta humanā krīze. Uh, Es atvainojos, Bilbao kundze, jūs nebijāt ie, sarakstā iekļauta, bet dod jums vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es lūdzu vārdu sākumā, es eh, biju domājis, ka jūs to piefiksējāt, atvainojos par sēkumu. Jēmena ir tiek bieži apspriesta dēļ eh, dažādiem uzbrukumiem, milzīgās krīzes un eh, dēļ tā, ka iedzīvotāji pēdējā laikā uh, cieš eh, milzīgas ciešanas. Ir eh, daudz eh, bērnu karavīru un citas problēmas. Mēs esam lūguši humāno pauzi, lai atrisinātu šo te ārkārtas situāciju, kas ir radusies, un mēs negribam dialogu bez priekšnoteikumiem. Uh, ANO paspārnē. Mēs arī prasam eh, humāno palīdzību miljoniem cilvēku, kas šo, šobrīd cieš, un tāpat izmeklēšana par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ir jāveicina sadarbība, lai šo valstu atjaunot un jāsniedz palīdzību visiem upuriem. Tā Pat arī grib pieminēt septiņus basku un kataloniešu turistus, kuri tika nogalināti, bet nekas joprojām nav um, izmeklēts. Paldies, paldies, un līdz ar to debats ir beigušās, un dodu vārdu komisāram Hāna kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Kā es sacīju pirms tam, mums visiem ir viens mērķis lai tiktu izbeigta vardarbība un lai um, uh, ANO paspārnē tiktu pabeigta sarunas starp piesaistītajām pusēm. Pieaugošais sektorianisms uh, rāda, ka šis konflikts var tikai palielināt haosu. Sarunas par pamieru panākšanu no otras puses varētu palīdzēt veicināt uh, uzticību, kas uh, varētu palīdzēt savukārt risināt citas problēmas tuvējos austrumos. Uh, Politiskā vienotība, vienprātība ir nepieciešama, lai apvienotu visus eh, Jemenas sabiedrības lāņus un tādējādi varētu atrast eh, ilgtspējīgu risinājumu šajā krīzē. Es esmu pārliecināts, ka nekavējoties ir jāvienojas par, eh, to, par veidiem, kā celt šo uzticības līmeni un tāpat ir jāizbeidz vardarbība. Tas ļautu starptautiskajām palīdzības organizācijām eh, sniegt palīdzību ar pārtiku, medikamentiem un tā tālāk. Ir nepieciešama iekļaujoša politiska rīcība un ir jāveic soļus, lai šo konfliktu mazinātu, jo pretējā gadījumā tam var eh, būt smagas sekas Persijas jūras līča reģionā un gal galā tas var ietekmēt arī Eiropu. Tāpēc ir visām pusēm jāatsāk sarunas bez jebkādiem priekšnosacījumiem, lai atjaunot šīs valsts um, autoritātu un uh, tas nāk par labu iedzīvotājiem. Tā ir visu Jemenas um, pušu atbildība. Ir jāstrādā šī mērķa labā. Eiropas Savienība joprojām ir apņēmības pilna pilnībā piedalīties šajā procesā. Paldies! La prossima diskusione. Et... Paldies. Un tagad eh, runājot par šīm un nākamajām debatēm, man jūs jāinformē, ka eh, mums ir